micro is on. Yeah? Okay. Kolīgs. Godātie kolēģi, labu pēcpusdienu visiem un lūdzu visus ieņemt vietas. Sāksim darbu pēc minūtes. Please feel comfortable. Lūdzu, ieņemiet vietas, iekārtojoties ērtāk.